un arī subsīdiju nodrošināšanu. Mēs arī ceram, ka tiks saglabāts strādnieku tiesības uz streiku, un līdz ar to um, šie noteikumi būs spēkā arī nacionāla līmenī. Tātad tie ir maz soļi, bet jau pareizā virzienā. Paldies! Tālāk nākamie runātāji. Jā, paldies priekšsādātājiem!